Pirmais darba kārtības punkts šodien ir Balzānī ziņojums par trilogu diskusijām par 2012. gada finanšu budžeta projektu. Došu uh, uz četrām minūtēm.